darba grupa ir iesniegusi atzinumu, kurā runa iet par Mirjams Dalī eh, jautājumu, vai ir kādi iebildumi. Tas nozīmē, ka tas ir pieņemts. Un tagad eh, vēlētos darīt jums zināmu, ka mēs pārējām.